Vai. Tālāk eh, Tautas partija, sociāls demokrāta eh, grupa, EKR un NF ir arī iesūtījuši saraksts ar kandidātiem, lai šīs personas ieceltu delegācijas. Eh, Tāda saraksts ir saņemts, un ja nav nekāda cita iebildumi, tad mēs apstiprināsim.